izlemts salīdzinājumā ar mūsu sākotnēji izvirzītiem mērķiem. Atgādināšu Durbanā. Visas iesaistītās puses sacīja, ka tās nebūs gatavas iziet, um, izšķirties par svarīgu soli vienošanos līdz 2015. gadam. Tātad mums bija realistisks gaidas par to, ko mēs varam panākt Varšavā. Un Varšava tad uh, nosprauda tālāk maršrutu uz Parīzi. Mums ir jābūt attiecīgam finansējumam. Bija daudzas dalībvalsts, kas patiesībā piedāvāja tādu finansējumu, kas liecināja, ka Eiropa ir gatava sniegt valsts līdzekļus šiem mērķiem. Es domāju, ka tas jau ir Tā jau ir laba zīme. Tad mums arī bija nozīmīgs progress eh, kaitējuma un kompensācijas jautājumos. Tas bija svarīgs jautājums dažām valstīm jau vesels 20 gadus. Uh, Un es pavēroju, ko šīs valstis ir teikušas eh, saviem plašsaziņas līdzekļiem, atgriežoties, eh, kad pārstāvi atgriezās savās valstīs, tad eh, tur izskanēja gandarījums. Un es domāju, tas arī ir progresa pazīme. Galvenais sestdien, protams, bija šī darba programma, gatavojot Parīzes sanāksmi Mēs eh, preses konferencē sacīja, ka mēs vēlamies, lai būtu darba grafiks, to mēs panāca. Visi apņēmās izdarīt mājas darbu līdz 2014. gadam, un tagad mēs jau apspriedām 2015. gada pirmo ceturksni. Jā, ir valstis, kas ir gatavas, eh, visas nē, taču mēs nekad nediktējām, nelikām savos nacionālās parlamentos katrai dalību valstī uh, izdarīt mājas darbu. Taču tika pieņemts lēmums līdz 2015. gadam izstrādāt katrai valstī individuāls plānus tā, lai saulaicīgi pirms Parīzes sanāksmes mēs varētu secināt, vai kopīgiem spēkiem var panākt, ka pasaules uh, temperatūra nepaaugstinās par diviem grādiem. Tā tad ir svarīgi zināt, kāda ir situācija ilgu laiku pirms Parīzes tikšanās. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir tā atšķirība uh, starp šo pieeju no lejas uz augšu, kad katrs vienkārši stāsta, ko viņš grib panākt, un uh, to uh, pieeju, kad uh, mēs virzāmies no augšas uz leju, un uh, tad mēs zinām, ka augstas gaidas eh, ir no vienas puses un eh, savukārt no lejas ir zināms, ka tās nevarēs izpildīt. Tad mums tālāk ir jāskatās, ko mēs darīsim tad, ja situācija ir tāda, kā tā ir. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Mūsu franču kolēģi ir eh, gandarīti un daudz kas jau tik panākts. Sarvot. Turpinot šo domu, jāsaka, ka labs uh, diskusija uh, pamats ir uh, radīts. Daži uh, runāja par to, ka viņu sajūta ir tāda, it kā viņi būtu atkal būtu durbanā, daži mēģināja bremzēt attīstību, bet tas uh, viņiem neizdevās. Mums ir jāvirzās uz priekšu, par to varējām vienoties, bet mēs nedrīkstam. Uh, pārāk zemu novērtēt to, ka mūs vēl sagaida dažādi šķēršļi ceļā uz Parīzi. ASV arī plašāk iesaistījās sarunās nekā tas pagātnē ir bijis un tika arī pieteikts, ka līdz 2015. gada pirmajam kvartālam tās ir gatavas skaidrot, kāda būs viņa nostāja. Daži no jums atcerēsies to, ka mēs esam uh, pasludinājuši, ka nākošu gadu tie, kas ir Kyoto protokola otrās uh, fāzes darbības uh, lokā, tiem jāpārbauda, kāda darbība ir palīdzēta līdz 2020. gadam. Arī tas ir bijis ļoti nozīmīgs darbs, proti līdz 2020. gadam un tas ir spēkā attiecībā uz uh, visām valstīm. Tāpat arī Varšavas uh, lēmums ir tāds, ka nu, visiem, lai arī kāda būtu to nostāja ministru līmenī, diskutē, kādi ir to plānotie rīcības programmu apjomu. No vienas puses bija uh, saistības, tās uzņēmās uh, rūpnieciski attīstītās valstis, īstenot uh, pasākums un uh, sniegt uh, palīdzību attīstības valstīm. Tāds uh, bija formulējums. Mēs labprāt gribētu, lai cita formulējuma veids tikt atrasts, bet, nu, gal galā nonāca pie tā, ka tāda tā kā pienesuma ir paredzēta, bet, nu, tomēr jāuzsver arī tas, ka juridiskai formai jābūt uh, pilnīgi skaidrai. Nu, vismaz uh, mums ir uh, skaidrs, ka viens iedziens ir domāts uh, rūpnieciskajām, rūpnieciski attīstītajām valstīm un otrs uh, jēdziens uh, attīstības valstīm. Un priecājamies arī par to, ka ir. Uh, kopēji saucēji. Protams, ka vēl liels diskusijas mūs sagaida attiecībā uz to, kādiem tieši jābūt šiem juridiskajiem risinājumiem, bet katrā gadījumā tiem jābūt spēkā attiecībā uz visiem. Prezidentūra arī ļoti skaidri nospraudusi uh, laika ietvaru, un es domāju, ka tas bija arī uh, uh, izšķirīgi nozīmīgs šajā konferencē. Priekšsētais paldies, paldies, eh, paldies arī par eh, šiem pāris vārdiem par Varšavu. Un man personīgi un um, delegācijas vārdā var teikt, ka mm, rezultāts ir labāks nekā mēs sākotnēji mm, sagaidījām. Valdība mm, Polijā tika uh, par jā, atkal organizēta, nu, tas bija jāpārvar un veselu dienu nu, tam tika veltīta. Nu, tas nebija īsti optimāli, bet, nu, galu galā. Uh, Un visu apkopojot jāsaka, ka tomēr situācija ir tāda, ka tas ir um, neliels solis uz priekšu. Klimata um, politika dažkārt attīstās nu gluži kā gliemez, bet mēs esam tomēr uh, pavirsījušies uz priekšu un nu, nebija pavisam slikti tas, kas uh, tur notika. Citkārt esam piedzīvojuši ko, ko citu. Tagad par uh, jūras transporta emisiju jautājumu. Es domāju, ka mēs tiešām varam uh, ko nozīmīgu. Uh, mainīt. Ir viena joma, kas, krīze, kas krīzē ļoti ir cietusi, un uh, tās ir um, kuģu uh, būvēšanas rūpnīcas, un es domāju, ka ja mēs uh, panākam reducēšanu, tad līdz 75% emisija var tikt samazināts, un uh, mēs uh, panāksim uzlabojumu vides politikā, jo tieši uh, ostu pilsētās un ostu pilsētu tuvumā ir liels problēmas ar gaisa kvalitāti un jau mazāk uh, degvielas uh, tiek sadedzināts šajos uh, šādā uh, veidā, jo labāka ir uh, iespējamā bilance ne tikai klimata, bet arī vidas politikas jomā. No vienas puses mēs runājam šeit par HASI ziņojumu, šeit tiek runāts uh, par degvielas kvalitāti, jūras transportos izmantotā sektorā. Jāuzmanās, lai mēs nu, nepārāk sarežģītu situāciju un jāievēro arī tas, kas ir noticis, nu, piemēram, ar automašīnu sektoru. Mēs nedrīkstam ar izmaiņām kaut kādā veidā palielināt CO2 izmešas. Tas, par ko mums vajadzētu padomāt, tas ir ar komisiju un kopā ar visiem citiem. Uh, iesaistītiem pārdomāt, kā tos kuģus, kuri neizmet daudz izmešus, vairāk izmantot. Ja mēs paskatāmies uz ostu noslodzes, tad visur ir konteineru kuģi, ir ļoti daudz brīvas kapacitātes, varbūt, ka ir iespējams kādu, kādas reciklēšanas problēmas kuģiem. Uh, samazināt kapacitāti, bet nu, no otras puses atkal tāda noslodze pieaug, un tas varētu būt tāds pašfinansējošs mehānisms, kas varētu darboties, mēs varētu padomāt. Vai šādu soļu rezultātā neuzlabotas klimata politika un uh, vai tiešām neuzlabotos gaisa kvalitāti. Ja mēs neko nedarīsim, rīkosimies kā līdz šim, tad CO2 emisijas no 50, par 51% pieaugs līdz 2015. gadam. Tātad ir vērts šajā sektorā aktīvi strādāt. Ir labi, ka šī likumdošana tiek gatavota, mēs varam būtiski ietekmēt situāciju. Tagad uzstāsies koordinātori. Pirmais - Rihards Ebers, tad Linda Makevana, un tad Kristēvis, un tad turpināsim Silakakis kungs uzstāsies Kristēvis vārdā, viņš ir arī referents jautājumā, ko mēs pēc tam skatīsim. Tātad pirmais runātājs Rihards Zēbers. Paldies, Matijas! Es arī sākšu ar jūras transportu, kuģu transportu. Mēs jau redzējām, cik sarežģīti ir nu, mainīt starptautiskajā transporta plūsmā, un šī pieredze mums bija ar lidmašīnām. Tātad es domāju, ka pieeja ir absolūti pareiza. Un mums vajadzētu padomāt, uh, vai mm, ne tikai klasiski datus uh, apkopot, izdarīt secinājumus un piedāvāt pasākumus. Nu, tas ir zināms, uh, mm, tā tas ir bijis citos sektoros, bet tieši šajā sektorā, tāpat bija arī lid sektorā, tas ir ļoti sarežģīti, jo šī starptautiskā pretestība un CO2 uzglabāšana ir ļoti būtiski jautājumi. Un mums vajadzētu izveidot tādu vēl, kā jau uh, priekšsēdēs Matijas teica, lai mēs uh, pēc iespējas ātri tirgu ieviestu izmaiņas uh, kuģu būvas rūpniecībās. Ir tehnoloģijas, kas ļoti uh, daudz CO2 uh, izmešu ekonomē un samazina šos izmešus. Uh, un vajadzētu, lai pēc iespējas ātri tās tiktu izmantotas. Tās var būt, teiksim, prēmijas, reciklējot kuģus vai citu atbalstu pasākumu. Un uh, tas sagaidāmais efekts ir tāds, no vienas puses CO2 izmeši tiek uh, samazināti, tīrāks gaiss, mazāks patēriņš. Visi šie pozitīvie efekti ir tādi, ka mēs tos varam sasniegt. No otras puses, mums nebūtu problēmas ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Un treškārt, es domāju, ka mums ir iespēja šos jaunos modernos kuģus starptautiskos tirpos pārdot. Tātad uh, prioritāte šeit pasākumi, kas ir pozitīvi, kas eh, mūsu kuģu rūpniecība attīst. Man liekas, ka tie ir ļoti būtiski un arī starptautiskā kontekstā tie nav tik problemātiski. Tādēļ lūdzu komisiju padomāt, vai šeit nebūtu pozitīva pieeja iespējama. Paskatīties, kāda ir, ir eh, datu sektora, bet nu, nevis veco pieeju, sākumā mērķi un tad eh, kā tas iziet šeit ir dubults problēmas. Un viss šīs diskusijas par birokrātiju un vispārējo, to mēs visi zinām. Es domāju, ka mums jābūt šeit inovatīviem un ar citu skatījumu parādzīties. Tagad par sarunām Varšavā. Es pats tur nebiju. Es domāju, ka darbs ir bijis veiksmīgs. Veiksmīgs ir spērta neliela soļa klimata pārmaiņās. Mums jāturpina darbs un nedrīkst nonākt pie apstājas. Tas ir tā kā ar velospēdu, tad velospēds nebrauc sadapkārs. Un šeit tā, politiskais process un politiskais uh, un arī sabiedrības viedoklis ir jāizmanto ilgtermiņā. Es domāju, ka tās valsts, kas uh, ekonomiskas set situācijas dēļ nepievēršas klimata politikai ilgtermiņā, tai pievērsīsies. Un tad arī šīs valsts, tāpat arī tādas valsts kā Ķīna, viņiem jau ir problēmas ar gaisa kvalitāti. Nu, līdz ar to es domāju, ka šī attīstība ir mums par labu. Un mums ir jāredz, ka, nu, no, plašsaziņas līdzekļos vienmēr mm, atspoguļo tādus lielus, nozīmīgus līgumus. Nu, neiet runa par to, lai tik noslēdz kāds liels līgums, bet par to, lai sasniegtu mērķi. Fakts ir tāds, ka mums ir jāraugās, lai process turpinātos, un šeit ir, nu, tiešām jāstrādā ļoti ar tādu lielu izturības rezervi, un jā, jāturpina darbs. Bet es domāju, ka konferences bija solis pareizajā virzienā. Un kā politiķi, nu tad uh, ir jāsaprot, ka nevaram būt uh, tādi uzvarētāji vienmēr, bet no nu, šī nozīmīgā lomas izmaiņa tā ir tas būtiskākais, lai mūsu līnija tiktu turpināta. Un tādēļ, Konī, es gribētu lūgt, lai tu šādās sarunās prezentētu Eiropas Savienību un veiksmīgi to darbotos. Un paldies par līdzinājumu darbu. Paldies! Paldies, tagad Linda Makēven. Nolasīšu runātāju sarakstu, negribu nevienu aizmirst. Tad slēgšu runātāju sarakstu. Tad Linda Makēven tulīt, Skilakakis, Rosbaha, Šimanskis, Kalhens Florens, Jorgensen un kolēģis Gebrandī. Vai esmu kādu aizmirsts? Nē. Labi, tad slēdzu runātāju sarakstu. Tagad Linda Makēvā. Thanks, Connie, thanks for that. Paldies, Connie, paldies par šo informāciju. Es domāju, tas ataino, ka lietas virzās uz priekšu, tas svarīgi. Es domāju, ja padomāju par nākošajām 2015. gada sarunām, tad arī tā tas brīdis nebūs ļoti uh, viegls, jo tad būs vēlēšanas uh, ASV, jo um, negribam, lai atkārtotos tā situācija, kāda bija ar Klintonu. Viņš uh, otrajā lasīmā piekrita kaut kam, ko kongress pēc tam negribēja apstiprināt Un šeit jau arī tāpat ir, ka pieņem uh, tiesību aktus uh, pēdējā brīdī pirms savu sasaukumu beigām, un tad uh, pašiem nav <laughs> jāskatās, vai to spēj īstenot vai nē. Jāsaka atklāt, Ričards arī to zina, ka šeit parlamentā arī lietas nevirzās tik ātri uz priekšu. Tagad nevar panākt vienošanos par lietām, par kurām pirms gadiem pieciem būtu viegli panākt vienošanos. Tagad arī manā valstī ir milzīgs debats par ekoloģiskumu. Te nav runa eh, par ekoloģisku kā tādu, bet par izmaksām, kas ir saistīts ar struktūrālajām politikām. Es domāju, ka šīs politikas eh, tika iecerētas laikā, kad eh, bija pastāvīgi izaugsme, bet tagad mēs runājam par 2013. gadu Un diskusijas ir smagas ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē. Es gribētu zināt, vai Eiropas komisija tagad ir jāmaina kaut kāda sava pieeja, uh, savs komunikācijas veids, uh, prezentējot savus uh, uzskatus parastajiem iedzīvotājiem, domājot par to, cik viņiem tas izmaksā. Taisnība ir arī. Uh, tiem, kas eh, saprot, ka maksājot par savu elektroenerģiju, eh, cilvēki maksā arī par infrastruktūru. Ir ļoti svarīgs jautājums, kā var nodrošināt enerģijas eh, pieejamību, to, lai tā nemaksātu pārāk dārgi mājokļiem. Investīcijas nenotiek daudzās valstīs tieši krīzes dēļ, netiek celti jauni energoefektīvi nami, Ko jūs esat paredzējis darīt, e, lai organizācija, kas redz e, šos izdevumus ar vienu pieaugam, tomēr būtu gatava iestāties par energoefektivitāti? Bet šķiet, ka mums līdz 2030 gadam pašiem nebūs e, skaidrs apņemšanās par mērķiem. Es saprotu, ka es neizklausos īpaši optimistiski, taču es zinu, ka šādas nopietnas diskusijas notiek arī citās valstīs, ne tikai manā. Paldies, Makavens kundzei, Silakakis kungs, lūdzu. Well, uh, I will, uh, uh, as a portrait... Es runāšu galvenokārt, saka Skilakakis kungs, par uzraudzību ziņošanu pārbaudi, MRV. Iesākumā pateikšu, ka ir svarīgi precīzi mērīt eh, visas eh, lielās eh, svarīgās siltumnīcas efekta izraisošās gāzes, ko emitē kuģi. Un to es arī mēģinu darīt savā ziņojumā, paplašinot aptvērumu. Bet vēl ir svarīgi to darīt tā, lai tas būtu pēc iespējas efektīvāk un uh, aktuālāk. Ir jauka. Ir jauks teiciens, man ir draugs, eh, kas strādā laikrakstā, un viņš saka tā, neļaujiet realitātei izbojāt labu argumentu. Man šķiet, ka es tomēr esmu gatavs to darīt, eh, apzinoties reālos datus par emisijām no kuģiem. Ja mēs izlasām uh, Eiropas vides aģentūras ziņojumu, tad tur ir rakstīts, ka no šodienas līdz 2020. gadam jūras transports ir kūģi negatīvi ietekmē globālo sasilšanu. Tā ir īstenības daļa, kas jāņem vērā, bet tas, protams, mainīsies galvenokārt divu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, tirzniecība lielā mērā pieaugs tuvākajos 30 gados, un tirzniecība izmantojot e, jūras transportu, tas ir visefektīvākais transports, arī lielā mērā pieaugs, par to nav šaubu. Un arī Eh, ievērojami samazināsies eh, izmeši mūsu regulējuma starptautiskajās jūrniecības organizācijas regulējuma dēļ. Tātad līdz 2030. gadam būs eh, globālā atvēsināšana saskaņā ar šo ziņojumu, un tad būs negatīva ietekme, un ar laiku tā palielināsies. Tas jāņem vērā. pastāv iespēja gūt uh, ieguvumus no energoefektivitātes spēles, ja tā varētu sacīt. Kad komisija prezentē savus datus, tātad uh, eh, tie ir. Uh, Precīzāk, te nav runa par 75%, tur ir runa 25 līdz 75%. Tātad neļausim realitātei izbojāt labu argumentu. Tātad eh, te ir runa nevis līdz 75%, bet no 25 līdz 75%. Tātad mērījumi jāveic eh, precīzi un mums jābūt arī realistiski noskaņotiem. Mums ir arī jāapzinās, ka divas trešdaļas uh, izmaksu jūras transportam ir tieši degviela. Tātad tas ir ārkārtīgi nozīmīgs eh, variants, kā varētu panākt, lai kuģi ietaupītu. Tātad izmantojot energoefektīvu degvielu. Tad var paredzēt tirgus inicitīvas. Visos uh, uzņēmējdarbības veidos tieši tirgus efektivitāte ir tā, kas ir visvarīgākā un mums ir jāizlabo tirgus neefektivitāte, un tāpēc es domāju, mums ir jāmērī siltumnīca efekts izraisošās gāzes, un arī ir par to jāuzliek maksa. Manā skatījumā tas varētu būt nodoklis, jo ETS globālā līmenī nedarbosies. strādājot pie šī temata, es domāju, mums ir jāmēģina nonākt pēc iespējas tuvāk pie amerikāņu plāna, kas tika piedāvāts starptautiskajai jūrniecības organizācijai. Tas ir labs plāns, un tas ir ļoti labs pamatojums eh, starptautiskajai jūrniecības organizācijai tālāk virziet uzraudzības ziņošanas pārbaudas, jeb MRV lietu. Citādi mēs nonāksim problēmās. Jūras transports nav enerģētikas e, nozara. Tas ir, tā ir visglobālākā nozara, kāda vispār pastāv. Ir uzņēmumi, kas ir kuģi un kuģi, kas ir uzņēmumi. Viņi maina maršrutas, ir mazāki kuģi, uz kuriem šī regula neatiecas. Taču tos kuģus varētu tomēr izmantot e, kaut kur ārpus e, Eiropas, jo īpaši vidusjūras teritorijā. mēs varētu sekot amerikāņu paraugam, amerikāņu priekšlikumam, kas iesniegs starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Ja mēs tā rīkotos, mēs atvieglot darbu gan padomei, gan starptautiskajai jūrniecības organizācijai, tad tālāk virzīsies lietas uz priekšu. Es domāju, ka mums ir gan laika, lai to panāktu. Es tiešām tā vēlētos rīkoties, lai mēs varētu ieviest starptautisko globālo MRV kuģu energoefektivitātes pārvaldības plāni ir pozitīvs solis, kuru spēra SJO. Energoefektivitāte arī, kas izriet no dizaina, ir pozitīvs solis. Ja mēs ko tādu varētu panākt arī MRV sakarā, tad tas būtu nozīmīgs solis procesa globalizēšanai. Tas man bija sakāms, un vēl viens novērojums par mūsu klimata sarunām. Mums jāņem vērā mūsu ekonomiskā lejupslīde. Mūsu ekonomiskā lejupslīde tagad ir nenoliedzama. Gadiem ilgi mums ir bijusi mazāka izaugsme nekā pārējai valstī, un tā bija arī mazāka nekā paredzētā no mūsu puses, kad mēs sākām darbu pie šī temata. Un tas arī maina mūsu aplēses. Es domāju, tas ir jāizmanto mūsu globālajā argumentā. Mēs neesam bagātais, spēcīgais kontinents, kas dāsni var palīdzēt pilnīgi visiem. Mums ir ļoti augsts bezdarbs, esam nonākuši dziļā ekonomiskā krīzē, un tā nav pasaules krīze, tā ir rietumu valstu un jo īpaši Eiropas krīze, un tas ir jāņem vērā. Es jums sniegšu tikai vēl vienu piemēru, kas manai sirdī ļoti tuvs. Grieķija ir mīnus 25% no mūsu IKP. Tagad mūsu per capita emisijas iespējams ir tādā pašā līmenī vai nedaudz mazāk nekā Turcijas per capita emisijas, bet Turcija vispār nav nekāda pienākuma šai ziņā. Tātad īstenībā pastāv problēma, jo īpaši ar mūsu kaimiņiem, un tas arī jāņem vērā. Paldies! Paldies, es zinu, ka sirds ir pilna un tiks pieminēti daudz jautājumu, taču lūdzu kolēģis ievērot runāšanas laiku. Anna Rosbachs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos runāt savā dzimtajā valodā. Sirsnīgs veids Koniju Herdekārtu, priecājos, ka esat šeit ieradusies un priecājos arī, ka beidzot mūsu fokusā ir parādījušies kuģi pēc tam, kad esam runājuši par lidmašīnām, autobusiem, visām citām iespējamām lietām. Tiešām priecājos, ka beidzot kaut kas tiek darīts arī šajā jomā. Kā jau priekšēdēs teica, tā ir taisnība, ka mums ir pārāk plašas kapacitātes attiecībā uz kuģiem, taču visi nopietnās rēderējas, ar ko esmu runājis, zina, ka kuģiem ir ļoti ilgs uh, mūžs, un viņi zina, ja viņi iegādāsies jaunus kuģus, tad viņi var saskatīt ilgtermiņa mērķis, proti, ka ir nepieciešams nulles emisijas. Šeit ir nepieciešama šī ilgtermiņa pieeja. Tad, kad es runāju ar Dānijas rēderējām, tad viņi ļoti labi zina, kurā virzienā notiks attīstība. Un es ceru, ka jūs arī darbojaties tik plašā starptautiskā lokā, ka spējat arī šo ziņu nodot vēl jau tālāk. Es zinu, ka ir uzņēmumi, kas sāk uh, eksperiments ar dažādām degvielām, biodegvielu un tā tālāk, un var teikt, ka šajā jomā jau šobrīd notiek attīstība un kustība, kas man arī priecē. Tagad vēlos jautāt, cik lielā mērā mums ir iespējas uzraudzīt emisijas. Mēs taču nerunājam tikai par CO2. Šeit runa ir par visiem iespējamiem kuģiem, par kruīz kuģiem, konteineru kuģiem, nelieliem zvej, zvejas kuģiem un tā tālāk, un arī būru kuģiem. Tātad kruīza kuģi un būru kuģi ir ļoti, dodās tādās ļoti jutīgās teritorijās kā Antar uz Antarktīdu un citu vietu, kur uh, tiek izdarīts kaitējums vidē. Kā ir iespējams uzraudzīt šos, šīs jomas? Pastāv arī dažādi interešu konflikti starp kuģu īpašniekiem un tiem, kas tos uh, nomā. Iespējams, ka mēs varam piekļūt kuģu īpašniekiem, bet tie, kas izmanto šos kuģus, uh, pie viņiem viņus sasniegt ir daudz grūtāk, kā mēs varam risināt šo problēmu. Un mazliet par klimata konferenci. Tā teikt, mazs elpas vilciens, ko var sasaistīt ar iepriekšēju runātāju teikto. Jā, vairāk līdzekļu. Uh, Protams, Eiropa ir bagāts kontinents, taču iepriekšējais runātājs patiesi teica, ka ne visiem Eiropā klājas labi. Un tas, ka tiek ieguldīts vairāk eh, naudas, tas ir tāda problemātiska pieeja. Iespējams, mēs varam pazaudēt dažu dalībvalstu atbalstu. Uh, Šeit ir jāuzmanās, tas būtu pārāk riskanti vienkārši ieguldīt arvien vairāk naudas. Iespējams, var atrast kādu citu stimulu, kādu citu iespēju, nevis tikai naudu. Paldies, Anna Rospakai. Šimanska kungs, lūdzu.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 teica, ka gaidas tika pārsniegtas. Savukārt jūs teicāt, ka būtu varējis būt ļaunāk. Daudzi bija vīlušies, taču tas mūs nepārsteidz, jo mums ir jāizvērtē globālie skarbie fakti, un tur nav jābrīnās. Es ceru, ka mēs vēl ar vienu runājam par globālu vienošanos, un uh, terminu vai eh, maigāks vai mazāk maigas valodas izmantošana neko daudz nemaina. Mums ir vajadzīgi reāli, mums vajadzīgs reāls izmaiņas. Mēs varam darīt daudz ko e, kā Eiropa, taču mums ir jārāda arī ar savu paraugu. Ir liela atšķirība starp to, ko mēs darām un ko pārējās pasaules valsts dara. Um, lielās valstis, tādas kā Ķīna, piemēram, nesako mūsu paraugām un neievieš nekāds izmaiņas. Konkrēts paraugs, kad ir runa par eh, tērauda, par eh, tērauda eh, precēm, tad mums ir antidempinga noteikumi 75 procenti. Esmu priecīgs par to, ka um, iepriekšējā runātā arī pieminēja šo krīzes kontekstu, sociālās krīzes kontekstu, piekrīt manam kolēģim no Grieķijas, citiem runātājiem, kas izteicē, ka mums ir mūsu valstīs problēma ar um, degvielas pieejamību. Piemēram, Polijā 30-40% no izmaksām ir tieši par enerģiju. Es nerunāju par to tāpēc vien, ka nākošu, kad eh, mums gaidāms vēlēšanas, bet tie ir eh, fakti, nenoliedzam fakti, un daudzi cilvēki jautā, kā tad mums ir eh, jāpieņem tagad jaunie samazinājumi, jaunie mērķi, un tagad jāiestājas par jauniem rādītājiem, piemēram, ogļu tonnas, per capita. Mums ir e, jāsaskata šīs atšķirības. Ir e, atšķirīgas valsts - Polija, Grieķija, Portugāle. Mēs Portugāli ieviesam daudz samazinājumu salīdzināt ar sākumu punktu. Mūsu per capita izmeši ir mazāk nekā Vācijā. Un tomēr mūs Eiropā dēvē par lielākajiem piesārņotājiem. Es gribētu sasīt, ka tagad lielākās gaidas ir tādas, ka bez globāls, globāla līmeņa vienošanās, tad uh, mūsu centieni panākt uh, globālās temperatūras samazināšanos nevainagosies panākumiem. Bet uh, mēs saskaramies ar krīzi, citi rīkojas ātrāk par mums, uh, un globalē konkurences cīņā mēs paliekam zaudētā lomā. Ir trīs pīlāri - klimats jā, bet e, konkurēt spēja mūsu ekonomikai Eiropas līmenī, pasaules, e, Eiropas līmenī, pasaules līmenī. Tas mums arī ir skaidri jāsaka mūsu pilsoņiem. Mēs taču rīkojamies mūsu pilsoņu interesēs. Neaizmirsīsim arī par energodrošību Lisabonas līgumā skaidri sacīts, ka visa Eiropas līmenī, visiem Eiropas līmenī pieņemtajiem lēmumiem nav tiesības ietekmēt individuālo dalībvalstu enerģētikas kokteili. Es to saku tāpēc, ka detalizēta analizē, analīze par katru dalībvalsti um, ļauj mums attiecināt mūsu diskusijas uz emisijām. Mēs nedrīkstam aizmirst par individuālajām dalību valstīm. Es tiešām ceru, ka Eiropas komisija nepieņems lēmumus, nerēķinoties ar Eiropas parlamenta atzinumu. Mums tiek skatīt ļoti svarīgi temati. Mums ir Šimaņska kunga ziņojums, pie kura pat labam strādājam. Un es tiešām ceru, ka visa šīs pārdomas pēc Varšavas sanāksmes liks mums detalizēti izskatīt visus šos faktors. Nebūsim pārāk ambiciozi. Es domāju, ka šie mērķi gan izklausās kārdinoši, taču atcerēsimies, ka mēs konkurējam ar visu pasauli. Karls Hainz, Florence, lūdzu. Karls Florence ir sprachlos. Florence kungam trūkst vārdu. Karhāns, vai tu vēl vēlies izteikties vai nē? Nē? Tā tad. Gebrandī kungs, lūdzu. Jā, es auch nicht da. Viņš arī nav klāt. Jorgensen kungs arī nav. Nu, tad izņēmuma kārtā, tā kā mums ir izkrituši cilvēki, vēl divi runātāji, Linda Makevena un Sūsas kundze. Linda Makevena un Sūsas kundze, lūdzu. Sorry. Es atvainojos priekšstādātā kungs. Es sapratu, ka debats būs atsevišķas par uh, jūras, uh, jūras transporta ziņojumu, bet es tagad saprotu, tās uh, diskusijas ir kopīgas. Es pareizi saprotu, ka nebūs vēl otras diskusijas. Nē, noslēgumā pēc tam. Jā, Tam būs cits diskusijas. Ak tā, tad eh, tā arī ir. Tad, eh, tad es pareizi saprotu. Labi, tad es negribu izteikties šajās diskusijās. Es jau runāju par eh, komisāru sacītu Susas kundzi lūdzu. Sapriekšsēdētājs. Pa samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon Varšave. Es gribēju sākumā teikt paldies komisāras kundzei par viņa skaidrojumu par eh, konferenci Varšavā. Tas ir eh, temats, kas ir ļoti nozīmīgs, nopietns, un daudzās institūcijās par to runā arī reģionu komitejā, jo reģionu komitejas eh, un deputāti ir vistuvākie pilsoņiem un ir ļoti nozīmīgi, lai viņi arī tiktu iekļauti. Mēs runājam par to, ka ir daudz dažādu noteikumu Eiropas Savienībā. Un tāpat arī runājām par to, ka ir nozīmīgi dažādi citi jautājumi risinājumi risinām, un es gribu uzsvert to, ka ir aizvien vairāk lielu uh, ceļojumu kuģu, un tas ir um, tirgus sektors, kas um, būtiski pieauga. Uh, Un uh, Dubrovnikos šādi lieli um, pasažieru kuģi stāv reidā ilgi. Tie ļoti piesārņo uh, vidi. Un tas īpaši jāsaka par Dubrovnikiem. Dubrovniki ir pasaules uh, un uh, nesko kultūra mantojuma pilsēta. Mums jārunā par uh, integrēto pieju kopēju pieeju. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka Adrijas jūra nav. Tās piekrastes valsts nav visas Eiropas Savienības valsts, kas nozīmē, ka šīs valsts nevienmēr ievēro visu es noteikums. Ir tāpat arī jautājums par Turciju un kuģu satiksmi starp Grieķiju un Turciju, kā varētu panākt to, lai visi uh, ievērot viens un tos pašus um, noteikumus. Es esmu par šādiem vienotiem noteikumiem, bet tajā pašā laikā valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kādā veidā tās varētu um, aicināt, lai viņas uh, sakot ES piemēram un mēģināt samazināt uh, CO2 izmešus jūras transportā. Tāpat arī jāsaka, vai ir konkrēti uh, panāk, pasākumi, kādus jāīsteno valstīm un kāda ir šāda pasākuma ietekme un vai tas uh, eksistē. Un šis ir mans jautājums komisārai. Paldies, Šusas kundzei. Mēs esam pabeiguši tagadējās diskusijas un tagad došu vārdu komisārs kundzei. Thank you very much. Understand that after this... Lielas paldies, es saprotu, ka pēc eh, šīm diskusijām, pēc šīs eh, sesijas būs vēl citi eksperti, kur varbūt varētu skatīt tehniskākus jautājumus. Eh, komisijas komanda ir gatava šeit vēl uzkavēties, lai atbildētu uz jūsu jautājumu. Ričardam Zīberam gribas sacīt. Es saprotu jūsu bāžas, ka mums nevajadzētu izvirzīt tālajošs mērķus un tā tālāk. Tas arī neatainojas šajā priekšlikumā. Šis ir pirmais solis, neatkarīgi no tā, kādu sistēmu jūs vēlties panākt, neatkarīgi no tā, vai kā Skilakakis kungs sacīja, e, ir kāda nodava vai kaut kas cits globālā līmenī. Mums ir nepieciešama MRV uzraudzības ziņošanas pārbaudas sistēma un tas nekādā veidā e, neparēdz, kādi būs tālākie soļi. Tas ir vienkārši pats pamats, kas ir nepieciešams, lai tiešām panāktu progresu starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Un tas pamatojas uz diezgan visaptverošām apspriedēm arī ar nozars pārstāvjiem. Man un Kalasas, Kalasa kungam bija trīs e, augsta līmeņa sanāksmes ar ekspertiem. Tur bija pārstāvi no uh, visām šai nozarei iesaistītiem pusēm. Un mans iespējas ir tāds, ka mūsu piedāvājums šeit šī MRV lieta uh, izraisa diskusijas, e, kaut arī tas ir skaidrs veids, kā Eiropai virzīties priekš un arī SEO virzīties priekš. Te nav runa par konkrētiem mērķiem, par to pat labam vēl nav runa. Tas ir tikai pats pats pirmais solis, kuram pievēršamies pat labam. Skilakakis kungs pauda bāžas par eh, cēnu, vai tam tai vajadzētu būt eh, nu, nodevai vai eh, tirgus pasākumam. Tādas sarunas notiek arī starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Saprotu, ka Eiropas komisija nav SEO biedrs, jeb locekle, bet tāpēc es taisnē aicinātu dalībvalstis rīkoties šajā virzienā. Uh, sekojot ASV paraugam. Tāpēc es uzskatu, ka mēs uzskatām, ka pastāv cerības, ka SEO um, pavasarī varētu panākt progresu, bet, protams, arī dalībvalstīm jāizdara savs spiediens. Tad mums būtu jātuvojas ASV plānam pēc iespējas tuvāk. Es domāju, mūsu sadarbība ar ASV ir ļoti veiksmīga un mēs jau virzāmies šajā virzienā. Uh, protams, ir jāsniedz atbalsts globālā schēmas ieviešanai. Uh, tieši tā uzskatām arī mēs. Anna Rosbach uzdot jautājumu, kāda ir iespēja, ka mēs gūtu skaidru ieskatu par uh, siltumnīca efektu izraisošajiem gāzēm. Uh, Šeit mēs piedāvājam aprēķins pamatojoties uz degvielas patēriņu. Būs pieejama datu un mēs vienkārši vēlamies, lai sistēma būtu pēc iespējas vienkāršāka. Mēs nevēlamies te izdomāt jauns administratīvos slogus vai slāņus. Tātad mēs vienkārši gribam izmantot to sistēmu, kas jau padaļēji pieejama. Un te ir diskusijas par lieliem kuģiem un mazākiem kuģiem. Nav šau par to, ka jo mazāks ir kuģis, jo lielākas būs tās administrīvās izmaksas, administrīvais sloks tiem kuģiem, kas šodien ar to nesaskars. Te ir arī jautājums uh, par uh, Eh, kuģa ne īpašnieki, bet tikai kuģa izmantotāji interesēm. Par to mēs tagad nespriedām, taču es domāju, ka nozarē pastāv laba pieredze lielākajam Dānijas eh, operatoram, mm, domāju, ir laba prakse, ko varētu iekļaut arī šajā hartā, taču, protams, ir jautājums, kam piekrīt instīvi kaut ko darīt. Un eh, tad, eh, jā, finansējums eh, nav paredzēts pilnī, pilnīgi nevienam šajā priekšlikumā. Sūsas kundzei vēlos sacīt par kruīziem. Es saprotu, ka tas viss ir saržģīti ar soks, ar noks, ar citām lietām. Tas ir točnikunga kompetence. Uh, Taču es gribētu, lai arī šīs lietas tiktu risinātas, un jūs pieminējāt Adrijas jūra. Un es domāju, ka varētu iedvesmoties no Baltijas jūras regulējuma, jo viņi mēģināja reģionāli risināt uh, šīs problēmas ne tikai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Es domāju, no tā mēs varētu iedvesmoties. Runājot par starptautiskajām sarunām. Paldies eh, Ričardam Zēberam, kurš sacīja, ka mums ir jāturpina eh, iestāties par mūsu lietu. Es tam pilnīgi piekrītu. Es uzskatu, tāpēc mums arī vajadzīga, vajadzīgas valdības, nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu pārstāvi, jo tad eh, tas process var turpināties. Tas ar vienu ir jāturpina. Un es īsi pieminēju sākumā. Es uzskatu, ka mums ir jāsauc lietas īstajā vārdā. Jāsauc problēmas īstajos vārdos. Uh, Varšā man radās iespējas, uh, ka progresīvi latiņamerikāņi vai uh, afrikāņi, daudzi no viņiem mēģināja uh, virzīt notikumu gaitai pašā virzienā, kā mēs viņi vēlējās kaut kādu progresu šai sarunās, taču man atklāti jāsaka, ka mani uztrauc redzēt, ka ir tāda kā līdzīgi domājošo grupa, kas diezgan daudz laika šī kop ietvaros veltīja, lai uh, atkal ieviestu šo sadalījumu pirmais pielikums, otrais pielikums. Kad katrs, eh, kurš starptautiskā līmenī grib brīvi panākt eh, attīstību klimata eh, jomā, skaidri zina, ka nevar pieļaut šādu dalījumu. Protams, ka mēs palīdzēsim vismazāk attīstītajām valstīm pasaulē pielāgoties klimata izmaiņām, panākt ilgspējīgu attīstību un mīkstināt visas tās sekas. Jā. Taču jautājums ir, kā mēs varam izmantot uh, valsts uh, finansējumu, lai veicinātu privātās investīcijas šajās vismazāk attīstītajās Āfrikas vai citu kontinentu valstīs. Bet uh, dažām visnotaļ labi attīstītām valstīm, mazatīstīto valstu grupā, uh, nav runa par finansējumu. Tām valstīm pašām būs jāsniedz finansējums un būs jāizpilda savas saistības. Es domāju, mums tas ir pavisam skaidri jāsaka. Es personīgi ceru, ka nebūs jāveltī pārāk daudz laika līdz sanāksmei Parīzē, kārtējo reizi atkārtojot visas tās diskusijas par to, vai šī robeža šķirtne ir jāatjauno vai nē. Ne jaunas nekādas sienas mums nav vajadzīgas, mums ir jāizveido tāds režīms nākotnē, kur visiem, protams, būs jāiegūd. Nu, daži ieguldīs vairāk, citi mazāk. Un savā veidā te ir jādiferencē šis ieguldījums. Taču šī robeža šķirtne nebūs izējot eh, no tā, kurš bija attīstīts 1992. gadā, kad konvencijas vēl nebija. Uh, Tā mēs nedarīsim. Pievēršoties Lindas Megevins sacītē. Jūs pieminējat šīs izmaksas un 2030. gadu un kā mēs e, virzāmies uz 2030. gadu komisijā. Es varu sacīt ietekmes novērtējums, kur mēs gatavojam, gatavojam. Iekļauj, protams, mērķu skaits, cik tādiem būtu jābūt, vai būtu jābūt lielākai interakcijai starp mērķiem un uh, Runa arī par ambīcijiem. Taču tur būs pieminēts arī enerģijas izmaksas, kā jūs minējāt, būs enerģijas izmaksu analīze, arī darba vietu aspekts tiks atainots. Ir scenāriji, kuri efektivitāte un atjaunīgi enerģijas avoti, tas uh, nodrošina vairāk darba vietu nekā citos scenārijos. Konkurētspēja arī tiks skatīt, kā mēs varam izmantot klimata politikas un enerģētikas politikas, lai veicinātu inovāciju un konkurētspēju. Enerģētiska atkarība arī tiks skarta Eiropas Savienība ir iztērējusi 5, 545 miljardus eiro, lai importētu fosīlo degvielu. Šī nauda tika izsūtīta no Eiropas uz Krieviju, uz Saudi Arābiju, uz citām valstīm, tā vietā, lai investētu šos līdzekļus Polijā, Vācijā un kaut kur citur. Tā tad mums ir jādomā, kā šo situāciju mainīt. Un tad vēl arī subsīdijas atjaunīgiem enerģijas avotiem. Arī šai ziņā mēs gatavojamies tām, lai to padarītu izmaksu efektīvākā veidā. mums ir jārīkojas pareizi, pārāk aktīvi neatbalstot atjaunīgos enerģijas avotu. Tad, ja kaut kāda veiksmīga tehnoloģija jau ir izstrādāta, tad skaidrs, ka tā nav mūždien eh, jāatbalsta, tā nav vienmēr jāsniedz subsīdijas. Tā tad ir jādomā par dinamisku subsidēšanu. Tad visi šie elementi tiks ņemti vērā, bet vēl man jāsaka viena lieta, ko es mēģināšu panākt. Uh, ar šo darbu ir padarīt skaidru, kas ir fakts klimatu un enerģētikas diskusijās un kas ir mīts. Es zinu, ka apvienotajā karalisti pat laba norisinās diskusijas par to, ka par 112 eh, mārciņām uh, Eh, katrai eh, maisainiecībai izmaksās enerģētikas eh, politika. Tas ir daudz, ja jūs, jums ir māja Manchesterā un jums ir liela ģimene. Enerģētikas infrastruktūras izmaksas, vairumtirzniecības cenas. Un ar, tos, tās, ar tām skaidrojam 35 35 eh, mārciņas, un vēl ar vien tā atšķirība 35 un 112 ir liela. Tātad mums visā šais diskusijās ir jābalstās uz pareiziem faktiem. Un nobeigumā vēlos sacīt, ka mums Eiropā ir nepieciešama izmaksu efektīva enerģētikas sistēmu. Mums ir vajadzīgas klimata politikas, kas uh, arī nav izšķērdīgas. Neviens te nevar iebilst pret to. Taču man pavisam skaidri jāsaka, jā, ir tikai viens parametrs, proti, ka mums nepieciešama vislētākā enerģija, tad mēs zinām, ko mēs dabūsim. Tad mēs dabūsim vairāk ogļu. Nu, tā jau nav nekāda augstākā pilotāža, tas ir eh, viennozīmīgi skaidrs, un tad visas klimata politikas zaudēs savu jēgu. Uh, Un e, komunikācijā, par kur runāja arī Ričards, mums ir skaidri jāsaka, ka pārēj no lēto izmaksu ogļu izmantošanas e, arī būs saistīta ar izmaksām. Taču tur arī nāk papildus ieguvumi. Nu, parasti gan e, uzņēmumu darbs arī daudz ko maksā, un mums tas cilvēkiem ir jāpaskaidro, lai viņi saprastu. Un Šimanska kungam vēlos sacīt Atbildot, viņš pieminēja cilvēkus, kas jau, valsts, kas jau daudz ir ieguldījuši savu darbu. Un mēs runājam par kritērijiem, rādītājiem, un tad jāizvērtē, kas ir taisnīgi un kas nav taisnīgi. Protams, ka nākotnē nedrīkst kādu sodīt par to, ka viņš ir bijis pirmais, kas ir eh, izšķīries par šādu revolucionāru soli. Mēs mēģinam starptautiskā līmenī izveidot tādu sistēmu, lai visi pat tie, kas jau daudz ko ir darījuši, darītu vēl vairāk. Taču lielais jautājums ir par to, kā mēs varam panākt to, lai visi sniegs savu ieguldījumu, un pie tā mēs vēl strādāsim tuvāko divu gadu laikā. Paldies! Paldies, paldies Konē Hidekārdai par ļoti apjomīgu un izsmaļošo jautājumu skatīšanu un veiksmi nākošo nedēļu laikā ceļā uz Parīzi. Nu, arī šim procesam ir jāseko, ir um, jābūt um, ļoti skaidram iznākumam mm, attiecībā uz labāku nākotni par klimatu izmaiņām, par ekonomikas uh, attīstību, jo šie jautājumi ir ļoti cieši savstarpēji saistīti. Liel, sirsnīgs paldies! So, un jetzt. Nu tātad, un tagad uh, turpināsim tādu taustāmu darbu. Lielās diskusijas esam noslēguši, un tagad uh, turpināsim ar uh, Skila Kakis kunga ziņojumi. Tas ir jautājums tieši par to, par ko uh, tikko runājām. Jautājums ir par to, kā mēs gribam jūras transporta sektoru regulēt. Mums ir konkrēts komisijas priekšlikums, un tagad dodu vārdu referentam, lai teiktu ievadvārdus. Lūdzu, Skilakakis kungs, lūdzu vārds jums. Well, I will be very brief because... I... Izteikšos pavisam īsi, jo daudz jau izteicos eh, savā iepriekšējā uzstāšanās reizē. Es tikai piebildīšu dažus elementus, kas var būt vērtīgi Neuzstāšos ar vispārējiem ievadvārdiem, tos jau paudu. Es pievērsīšos specifiskām detaļām. Viena lieta ir saistīta ar to, kādu veidu datus mēs publicēsim. Mans priekšlikums ir šāds. Mums jāpublicē visi dati, taču anonīmā veidā proti neminot kuģi un uzņēmumu. Tas eh, nodrošinās visu eh, efektivitātes ziņā nepieciešamo informāciju, kurai grib pievērst uzmanību komisija, taču tas mums aiztaupīs eh, nevērtīgas diskusijas, kas varētu tikai kaitēt visam procesam. Jo ir jāsaprot, ka kuģa energoefektivitāte ir ļoti sarežģīta lieta. Tur nav runa tikai par degvielu vai par krāvu, kas nosaka energoefektivitāti. Energoefektivitāti ietekmē arī laika apstākļi, eh, plūsmas, ūdens plūsmas, eh, ietekmē arī laiks, eh, ko kuģis ir pavadījis, līdz tas nonāk ostā. Uh, ir uh, viens enerģijas patēriņš, tātad, kad uh, uh, visa tehniskā sistēma ir nu pat izgājusi tehnisko apkopi un kuģis ir tukšs, līdz tam brīdim, kad kuģis piekrauts pēc ilga ceļojuma nonāk nākošajā mm, apkopes stadijā. Cits piemērs. Ja jums ir maršruts no Francijas uz Alžīriju, Kuģis ir piekrauts, jo no Alžīrijas ir daudz preču. Un atgriežaties jūs atpakaļ tukšā, tāpēc, ka Alžīrija savu naftu importē ar, pa naftas vadiem. Bez kravas, bez kargo, protams, kuģis brauc ātrāk, un arī patēriņš ir cits. Un tad cita lieta Eh, vai energoefektivitātes kontekstā ir jāmērī masa vai svars? Eh, jo ir arī kargo kuģi, kas eh, pārvadā kravu, kas aizņem daudz vietas, bet kas patiesībā nav smaga. Tātad tur arī ir divi dažādi varianti, kā to varētu apreikināt. Šī apsvēruma dēļ Amerikāņu starptautiskā jūras organizācija nākuši klajā ar trījiem priekšlikumiem. Viens bez e, pārvadāšanas, otrs ar pārvadāšanu un trešais priekšlikums pamatojoties uz to, ko viņi mēģina aprēķināt. Jūrā pavadītais laiks. Es aicinātu uh, mērīt laiku, kas pavadīts jūrā. Tam ir nozīme, jo mēs varam tālāk attīstīt savu sistēmu pamatoties uz datiem par šo laiku. Runājot par kārgo, es uzskatu, ka mēs nepanāksim uh, labākos datus energoefektivitātes ziņā. Nobeigumā jāatzīst, negribu runāt par daudz, par specifiskiem aspektiem, gribu vēl arī uzklausīt komisiju. Uh, Es uzskatu, ka NOX būtu jāiekļauj. Nav viegli to izmērīt, tātad par to vēl būs diskusijas, taču saskaņā ar šo pētījumu, par kur runāja tātad Eiropas vīdes aģentūras pētījums, NOX ir gan pozitīvas, gan negatīvas sekas, kas ir tikpat nozīmīgas kā CO2 izmeši. Tātad eh, tur ir daudz vairāk uh, mainīgo. Turklāt Noks, Noks ir cieši saistīti ar dzinēju uzbūvi. Uh, ir dzinēji, uh, kuri uh, izraisa vairāk CO2 izmešu, mazāk NOX izmešu un otrādi. Piemēram, uh, ir uh, NOX, kas samazina metāna izmešas. Tas ir pozitīvi, un tāpēc es domāju, to būtu vērts izmērīt. Un presetā sulfāta aerosoliem, sēra aerosoliem, NOX eh, palielināsies tuvāko 20-30 gadu laikā. Es domāju, tas mums ir jāņem vērā. Es nepiedāvāju melno ogli vienkārši. Melno oglekli vienkārši iemesla dēļ. Pat labam šī viela mm, nav tik nozīmīga kā cita piesārņotāja. Tātad es aicinu paplašināt aptvērumu no CO2, iekļaujot arī NOX, ja tas no tehniskā viedokļa iespējams taču nav jāiekļauj eh, citi, citas piesārņojušās vielas, jo šīs manā skatījumā ir tās svarīgākās. Paldies! <coughs> Dann geht's jetzt los mit. Paldies, tad turpināsim ar eh, ēnu referentu pārstāvjiem. Nu, tā tad eh, pirmā uzstāsies Linda Mekeven, tad Kārlis Šluters un Anna Rosbaha. Linda, lūdzu. Ā, tautas partijas nemaz nav. Jā, labi, priekšsētāj kungs. Es gribētu nolasīt Kritona Arsenis paziņojumu. Viņš atvainojas viņam šodien. Uh, viņš nejūtas īsti labi šodien, un tādēļ uh, viņa paziņojums šodien. Nu, pirmkārt, es dzirdēju, ko komisāra teica uh, par slāpekļu oksēdiem. Tāpat arī par to runāja referents. Kritons saka, ka viņš atzinīgi vērtē uh, referenta priekšlikumu paplašināt aptvērumu un ietvert arī slāpekļu oksīdus, jo tā var arī citas emisijas aptvert, ne tikai CO2. Viņš ir skeptisks attiecībā uz priekšlikumu neietver, neietver kravu pārvadājums un saka, ka ir nepieciešami ļoti precīzi dati par katra kuģa darbības efektivitāti. Visādi citādi otrreizējais tirgus tiktu apdraudēts. Šīs informācijas ļoti nozīmīgas, arī savā ziņā konfidenciāls, un atgādināšu, ka uzņēmumi ir par šo datiem, un daļa no tiem datiem jau tiek izmantota, nu, piemēram, aizpildot muitas deklarācijas. Tagad par novērojumu metodēm, piemēram, par degvielas patēriņu ne visas metodas ir pilnīgi vienādas un precīzas, tādēļ vajadzētu soli pa solim izmeklēt uh, un pielietot visprecīzāko un uh, labāko metodi. Pēc tam komisija uh, saņem vēl uh, vairāk uh, pilnvaru, jums ir globāla sistēma. EMO līmenī tad vajadzētu uh, tā piemēroties. Līdz ar to deleģētais akts ir labs risinājums. Nākošais Karls Šliters Paldies, tāpat problēma arī mums, Satu Hasu ir saslimusi, tātad es runāšu viņas vārdā. Arī viņa augsts vērtē to, ka esat samazinājuši tonāžas eh, robežrādītāju un arī iekļāvāt noks, tātad virzība ir pareizajā virzienā. Tomēr mēs uzskatām, ka nepietiek ar uzraudzīšanu ziņošanu, tas ir labs sākums, taču mēs vēlamies lai tas tiktu iekļauts gājas sistēmā, tāpat kā bals, bija balsots parlamentā 2008. gadā. Un mēs jau vienojamies, ja līdz 2011. gadam Sjoto neiekļaus, tad mēs rīkosimies paši tātad. Mēs vēlamies, lai tas šeit tiktu iekļauts regulā. Tad, jā, padomi tā nerīkosies tūlīt pat, tad mēs noteiksim stingru termiņu komisijai šāda priekšlikuma izstrādē, jo jau apsvērumā klimata pakotnē tas bija pieminēts. Man ir arī alerģija pret eh, konfidencialitātā, 59. grozījums eh, man nav pieņemams. Konfidencialitāte vienmēr jābūt tikai izņēmuma situācija, tikai tad, kad tā tiešām ir ārkārtīgi vajadzīga. Un eh, ziņošanas prasība ir jāizstrādā tā, lai eh, tur netikt pieminēta ļoti jutīga informācija, un es domāju, ka mēs varam sniegt informāciju, neizjaucot kādu uzņēmumu lielos plāns par savu transporta sistēmas attīcību. Bet visādi citādi liels paldies, un esmu gatavs piedalīties sarunās par kompromisu. Anna Rosbach. Paldies Šliteram. Rosbachs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Personīgi es piekrītu referentam, taču runāšu ēnu referenta Kaligan kunga vārdā, kurš arī, diemžēl, šodien nevar piedalīties. Un viņam ir citādāks viedoklis nekā mans personīgais viedoklis. Tātad tagad runāšu viņa vārdā. Komisija ieteica kuģus, kuriem ir lielāka tonāža kā 50. Un tas šo normu nevajadzētu attiecināt skuģiem, kuriem ir mazāk bruto tonāžu kā 400, jo tas radītu papildu birokrātiju, un nelielie kuģi jau cenšas samazināt savas CO2 emisijas. Un politiskā e, grupā, līd, politiskai grupai līdzvērtīgs viedoklis par to, ka ir jāņem vērā arī citas emisijas. Šie divi jautājumi radītu ļoti lielu slogu kuģu īpašniekiem un arī attiecīgiem iestādēm, kas veids kontroli. Uh, Mēs um, bažējamies, ka šīs slodze var novest pie tā, ka tas radīs uh, dažādas uh, pārkāpšanas gadījumus un neskaidrības, jo ne, nav iespējams vienkārši īstenot kontroli. Turklāt braukšanas laikā nav iespējams kontrolēt CO2 emisijas, tas radītu papildus slodzi tiem kuģiem, kuri veic ļoti daudz īsus braucienus, piemēram, kā prāmji. Šeit, uh, manuprāt, Kalhana kungs ir uh, skāris tādu jautājumu, kas ir problemātisks. Tas attiecas uz prāmjiem. Iespējams, ka mums vajadzētu sīkāk izdiskutēt šo jautājumu. Iespējams, ka šeit var atrast citādu veidu mērījumu katram atsevišķam braucienam. Paldies, un tagad došu komisijai vārdu un pēc tam referentam. Thank you, Mr. Chairman, um, and thank you for... Paldies, priekšsēdētāji un paldies tiem deputātiem, kas komentēja komisijas priekšlikumu un ziņojumu projektu no referenta puses. Es domāju, skatot mūsu priekšlikumu, es domāju, ir svarīgi apzināties, ka rīkojāmies tā, lai mūsu priekšlikums būtu saskaņots ar starptautiskiem procesiem, to uzsver arī komisārs kundze, un šāda pieeja ir gan konstruktīva, gan. Mm, Uh, loģiska, ņemot vērā Eiropas Savienības politiku un tās mērķus. Es varētu nākt klajā ar dažiem komentāriem un novērojumiem. Pirmkārt, par informāciju, kas ir jāpaziņo. Saurskatāmība ir viens no pamatmērķiem, tātad saurskatāmības palielināšana. Uh, stabila uzraudzība ziņošana pārbaud, jeb MRV, uh, ir pamats, uh, uz, uz kuru, no kura arī uzņēmējs un patērētājs izdara savu izvēli operatīvā efektivitāte kādam transportam ir atkarīga no degvielas arī. Tātad konkrēta pārvadājuma īstenošana no punkta A uz punktu B. Ja informācija nebūs eh, visaptveroša, tad arī MRV nebūs eh, lielas nozīmes. Dažādu kuģu salīdzināšana zināmā mērā ir sarežģītā, paredz zinām pieredzi, taču jūras transportā iesaistītās puses eh, ir gatavas uzņemties šo atbildību. Uh, MRV ietvaros pieprasītie dati par kravu eh, parāds tikai kopu informācijas, kopdatu sniegšanu, nevis par konkrēto kūģi, konkrēto maršrutu. Te nav paredzēts sniegt kaut kādu sensitīvu, jeb jutīgu informāciju par konkrēto pārvadātāju vai kuģi. Ziņošana par eh, pārvadājumiem jau šodien ir obligāta prasība un eh, lielā mērā MRV jau ir pienā, pieejama. Ja mēs runājam par pašlīdzēm diskusijām SEO ietvaros un iespējamiem standartiem, tad tur ir iekļauti arī kargo aspekti. Ja Eiropas Savienības MRV netiks iekļauta krava, karbo, tad Eiropas Savienība nevarēs būt līderi šajās diskusijās, un tas izveido savu veidu šērsli mūsu mm, līdzdalībai starptautiskajās debatēs. Runājot par mm, anonīmu datu publicēšanu par konkrētiem kuģiem, tad caurskatāmības eh, palielināšana nu dien ir pamats MRV. Mēs vēlamies nodrošināt, ka MRV jau pats par sevi ļauj mums īstenot nepieciešamās iniciatīvas šajā nozarē, lai mēs panāktu Eiropas Savienības politikas mērķus. Tikai salīdzinoša un uzticama informācija par energoefektivitāti var nodrošināt ka to, ka energoefektivitāte tiek ņemta vērā, pieņemot uzņēmē darbības lēmums attiecībā, piemēram, uz kargo kuģiem. Šodien pieejamā informācija nav ne uzticama, ne salīdzināma nepastāv standārtu šajā nozarē. Operatīvo standārtu eh, diskusijas SEO paredz noteikt robežu līnijas eh, kuģu kategorijām, arī katram kuģim konkrēti. Otrais variants paredzētu pu publicēt datus par kuģa energoefektivitāti. Pat labam būtu vēl pāragli vienu vai otru iespējamo variantu izslēgt. Jebkāda pārsteig, jebkāds pārsteidzīgs lēmums Eiropas Savienības līmenī varētu mazināt Eiropas Savienības svarīgo lomu starptautiskajās diskusijas. Un runājot par aptvērumu paplašināšanu, iekļaujot arī citus uh, piesārņotājus, var sacīt, ka mūsu pieeja ir paredzēta pavisam vienkārši skaidra. Mēs esam paredzējuši izveidot tādu politiku, kas būtu vismazāk saistīta ar administratīviem slogiem, un mēs saprotam, ka ekonomiskā krīze ir skārus arī jūras transporta nozari. Izmeši no šīs nozars ir eh, bieži, ir viegli aprēķinām izējot no degvielas patēriņa. Šī informācija jau ir pieejama gandrīz attiecībos visiem kuģiem. Vienkāršākie uzraudzības, eh, vienkāršākās uzmācības metodas, eh, pamatojoties uz degvielas patēriņu, nedarbosies NOX gadījumā. Šādi rezultāti nepiešķirs nekādu pievienoto vērtību salīdzinājumā ar citiem rezultātiem, pamatojoties analīzes. Ja mēs vēlētos iekļaut citas vielas šajā MRV, tad būtu jā, operatoriem jāievieš dārgas eh, mēriekārtas, pat labana tās tiek izstrādātas un ir jau daža laba pieredze, taču tas paredzētu tādu kā eksperimentālu pieeju uz kuģiem. Mums šodien vēl trūks praktiskas pieredzes un vēl nav precīzas eh, informācijas par izmaksām. Dažas aplēses liecina par to, ka eh, noksu mērošās iekārtas varētu izmaksāt vairāk kā 100 tūkstoši eiro katram kuģim, un um, nozarei līdz ar to būs grūti sākt savu MRV praksi. Kā norādīts no komisijas puses, mēs labi apzināmies to, ka visu piesārņotāju uzraudzīšana ir ļoti svarīga, un mēs esam gatavi turpmāk skatīt šo integrētāko pieeju, tād, kad uh, Eh, tehnoloģijas būs ekonomiski pieejamas. Komisija arī ir paudusi savu atvērtību šajā jautājumā. Vēl vēlos sacīt dažus uh, komentārus par zemāku robežu eh, rādītāju noteikšanu. To arī sacīja referents. 5000 tonu uh, rādītājs ir labs pamats, tas nodrošina uh, augsta līmeņa proporcionalitāti. Ja samazinās šo pamatrādītāju, tad uh, uh būs uh, mazāk informācijas uh, līdz pat 90% gadījumu, pat labam tādas ir tikai 55% gadījumu jautājums, vai uh, mazākiem kuģiem būtu jānosaka mazāk līmeņa MRV. Šāds pierosinājums no referenta puses. Mazāks līmeņa MRV vairāk saskaņos SEO diskusijā. Taču jāparedz arī, kāds būs izmaksas šim priekšlikumam. Palielinājums būs no e 80 eh, miljoniem eiro līdz 148 eh, miljard, miljoniem eiro, un tas jo īpaši smagi ietekmēs mazos vidējos uzņēmums. Un tad es gribētu vēl nedaudz pakomentēt Lindas Makevenes un zaļo referentu komentārus. Uh, it's clear that uh, in, in 2008 the Council and the Parliament called Nu, tātad 2008. gadā parlaments pieņēma pasākums, kas ir domāti EDS tirdzniecībai. Tāda starptautiskā līmenī nebija. Starplaikā ir notikusi ļoti nozīmīga attīstība Tiek diskutēts ļoti intensīvi par uh, nolīgumu. Eksperti patiesi mēģina šo nolīgumu radīt tādu, ka uh, tas būtu piemērojams nu, praktiski lielākajā pasaules daļā. Un Eiropas Savienība tiek vērtēta kā um, valstu kulpu, kas vēlas ļoti konstruktīvu ieguldījumu sniegt. Un tādēļ mums ir nepieciešami tādi ļoti solīdi, ļoti um, konstruktīvi priekšlikumi, un tas mums dos labi virzīties uz priekšu arī sarunu procesā. Paldies! Paldies komisijai, paldies komisijai par uh, sniegto atbildi, un noslēgumā došu vārdu vēlreiz referentam Skilakakis kungam. Es uzstāšos pavisam īsi. Jā, diskusijas ir um, ļoti dažādas. ASV neietver to savā pēdējā pozīcijā, un ja mēs to savukārt daram, un tad uh, saruna raundā bez uh, šī transporta apmēram, tad nākošajā saruna raundā transporta joma būtu uh, jāizņem ārā, respektīvi būtu divi noliegumi, proti viens visā pasaules līmenī un viens Eiropai, un tas arī nebūtu eh, īsti pareizi. Tātad, ja amerikāņi pieņemti eh, lēmumu pievienoties eh, kopējam dokumentam, tad tas būtu daudz vienkāršāk. Nu, vismaz tāda ir mana pieeja. Otrkārt, tad, kad mums būs pieejami pilnīgi visi dati nu, piemēram, arī anonīmi, tad šie dati ir salīdzināmi un uzticami. Ja mums būs uh, arī vēl kuģu vārdi vai kompāniju vārdi, tad šie dati jau nekļūs mazāk o, patiesi vai mazāk uzticami. Bet varbūt varētu nepamatoti uh, uzbrukumi vērsti pret kuģiem vai kompānijām, sakot, ka tie varbūt nav pietiekami efektīvi, jo brauc pa citiem maršrutiem vai saskars ar problēmām saistītām ar laika apstākļiem un tā tālāk. Energoefektivitātes jomā mm, ir pietiekami daudz darba, un ja mēs gribam tādu indeksu, tad tā tas arī ir jānosauc energoefektivitātes indeks un nevis CO2 emisijas. Proti energoefektivitātes indeks kuģiem, nu tā to vajadzētu saukt. Mēs mēģinam darīt ko vienu, un pēc tam caur aizmugursturu mēģinam sasniegt vēl ko citu lieta. Ja energoefektivitāte ir mērķis, tad tā vajadzētu rīkoties, jo vai tad mums izraisītāji piesārņotāji princips būtu pēkšņi jāceļ, tam taču būtu jābūt spēkā, ja mēs gribam sasniegt ko energoefektivitātes jomā tas nedrīkst pazist. Es domāju, ka šis Šī regula mēģina energoefektivitāti vērtēt kā būtiskāko jautājumu un uh, piesārņotāji atbildības princips tad varētu uh, tikt nepilnīgi izmantots, un tas ir tomēr ļoti nozīmīgi. Es negribētu no tā atteikties. Un tad nākošais punkts, tas ir aptvērums. Nu, neiet runa tikai par uh, eh, 10%. Izkropļojums ir Ja mēs mēs skatāmies ne tikai vidusjūras jautājumu, bet arī ziemeļjūru. Un um, skatāmies situāciju kopumā, tad, tad lielie kuģi iebrauc un vidēji lielie mazie kuģi e, e, iebrauc vidusjūras ostās un sadal viņu kravas. To mēs nevēlamies. Uh, Mēs nevēlamies, lai lielie kuģi vidas jūrā tiktos kādā pārkrāšanas punktā un tad mazie kuģi šos, šīs krāvas tad nogādātu līdz precīzām vietām un ostām. Tādu politiku arī nevēlamies. Paldies! Priekšsēdājs. Nu, tās ir tās pašas diskusijas, kuras jau notika runājot par aviāciju domāju, ka nu, visdrīzāk mums būs tādas um, līdzīgas diskusijas, bet nu labi. Līdz ar to esam uh, diskusijas uh, noslēguši. 4. decembris ir termiņš, līdz uh, kuram var uh, iesniegt um, grozījums līdz 2012. Regi, mēs diskutēsim 22. janvārī, komitejā balsosim 30. janvārī un cerams, ka aprīlī Tāpat kā daudzus citus ziņojumus, tad eh, noslēgumā pirmajā lasījumā varēsim par to balsot. Nu labi, tad um, visiem sirsnīgs paldies. Paldies kas visiem, kas iesaistījās eh, diskusijās un aizvietoja kolēģus. Mēs eh, tiksimies pēcpusdienā ar Polijas bijušo vides ministru, kas tagad ir vienīgais atbildīgs par klimata aizsardzību vai arī par kop politikas sarunām mm, kas vēlas piedalīties, um, esat sirsnīgi sveikti. No 2015. ir iespēja uh, jums dota. Lai jums visiem uh, labs pusdienu pārtraukums. Paldies!